Fine, we're going to start. Um, the report on access to Bet tad, tad uh, ziņojums par piekļuvu pamatu bankas pakalpojumiem. Ekon uh, pieprasīja pirms leģislatīvo ziņojumu, kas saistās ar komisijas ieteikumiem par piekļuvi pamatmaksājumu kontiem, jo komisijas darba uh, programmā tika ja, e, norādīts tas kā priešlikums IMCO komitejai ir e, saistībā ar 5. punktu nav ekskluzīva kompetence un ir panākt arī vienošanās ar IMCO komiteju par laika grafiku un tad varēsim informēt par tālāk notiekošo. Tad Klūter kungu aicināšu tad iepazīstināt mūs ar šo tematu. Jā, danke schön. Ir mums kaut kāds papīrs? Jā, ich fange dann mal an, wir sind zwar nicht so viele jetzt, aber das macht ja nichts. Es tad uh, sākšu. Vispirms varbūt pāris eh, piezīmes par ziņojumu kopumā. Vismaz kā man pašam liekas, un to es vairāk kārt esmu uzsvēris, uh, Tiešām tā ir laba iespēja parlamentam sevi pozicionēt kā tirgus dalībnieku, izmantot iekšējo tirgu un katrā ziņā virzīt attīstību arī par labu patērētājiem, kas pēdējos gados krīzes ietvaros ir varbūt nevienmēr izdevies, tā kā šis varētu būt eh, labs brīdis to izmantot. Dalību valsts reakcija uz komisijas eh, paziņojumu arī attaisno pagājušā eh, gadā paustās bažas par to, ka šāda nesaistoša likumdošana attiecībā uz piekļuvu banku pamatpakalpojumiem varbūt nesasniegs visus mērķus. Pēc termiņa pagarināšanas deviņas eh, dalību valstis eh, ir paziņojušas, ka neplāno tālākas iniciatīvas. Bulgārija, piemēram, tā ir darījusi. Vēl desmit dalību valsts eh, reaģēja vēl negatīvāk, vienkārši nereaģējot nekā uz komisijas paziņojumu. Līdz ar to es esmu skeptisks par to, vai tiešām subsidiaritāte ir tiešām eh, tas labākais veids, kā nodrošināt eh, piekļuvu banku pamatpakalpojumiem Eiropas Savienībā. It, īpaši, ja šīm normām būtu jābūt īstenotām dalību valstīm. Kas eh, attiec uz grozījumiem kopumā, ir iesniegt 20, 231 grozījumu pieteikums, tātad lielākā daļa attiecas uz eh, lietām, ko mēs vēlamies komisijai norādīt vai prasīt. Tāpat arī vairāki pieprasījumi paskaidrot dažas lietas, par to es arī saku paldies. Tāpat arī vairākas interesantas idejas izteikts un tad liela daļa no grozījumiem arī ierosina noteikti dalību valstīm lielāku atbildību par šādu iniciatīvu ierosināšanu. Nu, es domāju, jā, tā varētu būt uh, tēma, par kuru vēl plašas diskusijas ir nepieciešams, varbūt ir nepieš, nepieciešams kāds Eiropas Savienības līmeņa regulējums un cik lielā mērā tas ir jāsāja pēc subsiditātes principa dalību valsts ziņā. Tagad par uh, mana ziņojuma būtiskākajiem elementiem par darbības jomu. Es biju eh, plānojis pēc iepēš, eh, pēc iespējas plašāk šādu aptvērumu, kad, kad, lai varētu izņemt to saraksta pēc iespējas plašāku klāstu, piemēram, biedrības varētu izņemt, tāds eh, labi zinā, zināmās kredīta savienības. Tāpat arī, piemēram, kā Vācijā ir dažādas uh, farmaceitu bankas un līdzīgi biedrību veidojumu. Uh, daži vēlas vairāk izņēmumus, citi vēlas mazāk izņēmumus, citi vēlas vēl dalību valstīm atstāt lielāku lemšanas iespēju. Katrā ziņā uh, daudz uzskata, ka bankām pašām tas ir jālēm. Galu galā man ir svarīgi, lai mēs uh, nonāktu uh, rezultātā pie tā, ka netiek diskriminēti gala lietotāji un katrā ziņā nebūtu šādas diskriminācijas. Ja izrādītos, ka atsevišķi bankas ar dažās dalību valstīs ir īpaši plaši pārstāvēts eh, kādos reģionos un piedāvā lielu daļu no pakalpojumiem, tad eh, būtu jādomā par kādu mehānismu, kā to līdzsvarot, bet tad jau pašām dalību valstīm tas būtu pašām jālem. Piekļuve Nu, šeit vajadzētu būt eh, divām grupām. Pirmkārt jau pilsoņi, kas eh, darbojas aktīvi ar banku pakalpojumiem, un eh, tomēr kaut iemeslu dēļ viņiem nav īsti viegli šī piekļuva, um, bet arī pārobežu piekļuvēji banku kontiem un banku pakalpojumiem būtu jābūt atvieglotāji. Tātad pamatā tas viss attiec uz Eirozonu un diezgan minimāli vai nemaz ārpus tās. Protams, ka katrs patērētājs atverot kontu šajā valstī, viņam jābūt kādam saistībai ar šo valsti. Tas būtu viens no nosacījumiem, bet mums ir e, jābūt arī piesardzīgiem, neuzveidojot kādus šķēršļus šai patērētāju grupai. Pamatā Eiropas Savienības pilsoņiem ir iespēja jebkurā Eiropas Savienības dalību valstī saņemt pakalpojumus bez īpaša paskaidrojuma nepieciešamības, ko viņi dara šajā dalību valstī. Katrā ziņā jābūt iespēja arī noslēgt darba līgumu bez prasības uzrādīt bankas kontu. Tas vienkārši viena no problēmām, jo ne visās eh, valstīs tas, protams, ir aktuāli, bet ir atsevišķi valsts, kur tas tā ir kā prasība. Līdz ar to šādas situācijas risināšanas ir, risināšana ir viens no mērķiem šim priekšlikumam. Tā kā 130. grozījumā ir prasīts, tad obligāti šāda e, bankas informācija nedomāju, ka tā ir vajadzīga kā obligāta prasība. Tātad adreses iesniegšana pirms e, tiek e, saņemt konts numurs ko, ko darīt cilvēkiem, kas eh, nevar atvērt šādu dārgu banku pakalpojumu un nevar arī uzrādīt attiecīgo adresi. Tātad, ja cilvēkam nav pastāvīga dzīvesvieta, viņš iznāk, ka nevar piekļūt bankas pakalpojumiem. Katrā ziņā eh, nestandarta identitātes uzrādīšana, iespējas, eh, piemēram, kādas citas identifikācija apliecinošas dokumenti. Par izmaksām nu, tas ir mazliet strīdīgi, zināmā mērā saistīts ar to, ka Francijā, piemēram, um, bankas kontu atvēršana ir bez maksas, bet, uh, tā, bet tālāk jau pie nu, izmaksas saistīts ar tālākiem banku pakalpojumu kredītu izsniegšanu un tam līdzīgiem. Uh, tā tad es nevēlos varbūt eh, to uzsvērt kā centrālu jautājumu, bet ir cita lieta. Mums ir jāatrod labs līdzsvars starp Franciju, kur tas ir bezmaksas, un citām dalību valstīm, kur tas ir par maksu. Kolēģi ierosina dažādas risinājumus. Tur ir, piemēram, noteikti de 10 eiro. Beļģijā tas ir 13 eiro, kas tiek gadā prasīt par konta apkalpošanu Tad ir ierosinājums arī par 15 eiro kā maksas noteikšanu. Tad mums, ja eh, es domāju, pirms jāatbūs jautājumu, vai mēs vispār vēlamies šādu samaksu un tad lemt par to, vai tie ir 15 eiro vai kāds cits skaitlis. Par to mēs tad varētu panākt vienošanos. Uh, Protams, ka mums nevajadzētu atturēt valstis noteikti zemākas izmaksas par kontu atvēršanu, tas lai paliek subsidiaritātes ziņā. Kontu funkcionalitāte šeit ir ļoti maz grozījumu iesniegti, tas man priecē. Katrā ziņā ir paredzēts arī eh, lielāks overdraft iespējas. Var jau būt ārkārtas. Uh, Mm, situācija, kad rēķins tiek, eh, rēķins summa tiek atskaitīta no konta agrāk nekā tas uh, bijis ir, un uh, eh, labi pēc tam nekā ienāk nauda, tālāk es to varētu sekt, un, un tad, uh, lai nerastos tālāk problēmas, ka vienu, divas dienas to var uztvert kā kredītlimitu. limitu Un, lai netiktu aprēķināt augsts procentu par to, es katrā ziņā to kā ideju uzskatu par interesantu, bet būtu jābūt piesardzīgiem. Banka, protams, labprāt izmanto šo situāciju, lai izsniegtu ilgtermiņu kredīts. Ir tā, ka varbūt tā mazliet sarežģīta ir, bet nu, vismaz idejiskā ziņā es to uzskatu vismaz par apsvēršanas vērtu. Šeit ir arī vēl vairāki grozījumi, par parādu izveidošanos. Es uzskatu, ka dalību valstis um, tam būtu jā, jāatrod risinājumi. Un nu, katrā ziņā tiem uh, nevajadzētu būt uh, saistītiem kā pakalpojumu komplektu. Līdzīgi kā Beļģijā un citās valstīs ir ļoti labi risinājumi, mums nevajadzētu pazaudēt šo informāciju no atsloku, atsevišķām eh, mērķa grupām. Tā varētu būt arī zinām problēma, un arī mēs vēlamies arī skat to kā signālu dot komisijai, un maz norādīt eh, to, ka eh, dalību valstīs nepieciešams saprātīgs un pamatots risinājums. Tālāk informācijas sniegšana. Šeit es arī varu paļauties uz patērētāju tiesību aizsardzības komitejas atzinumu. Protams, ka Tas ir loģiski tikai tā, tad, ka šie ob, modeļi var funkcionēt tikai tad, ja cilvēki ir par tiem informēti. Katrā ziņā šīs idejas ir interesantas. Bez tam man ir svarīgi arī tas, ka produktu, bankas produktu reklāmas brošūrās un mājaslapās šo pakalpojumu būtību ir izskaidrot. Tas tas svarīgākais. Uh, Atsevišķi banku pārstāvi bija norādījuši, ka tas viss e, e, jau varētu virzīties ātri uz tiesību vai juridisko konsultāciju jomu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams tādu formulējumu atrast, ka šeit neiet par uh, juridiski saistošu konsultāciju sniegšanu. Tā vismaz mēs saņēmām informāciju no Vācijas mūsu sarunu partneriem banku sektorā kur, teiksim, rast tādu formulējumu, lai precīzi aprakstītu to, kas ir domāts un izslēgt to, kas tur nav ietverts un lai tas būtu skaidri saprotams. Tālāk ārpus tiesas eh, strīdi izšķiršanas eh, process, arī tas ir svarīgs jautājums. Bija vairāk grozījumu, kas bija diezgan skeptiski noskaņot, daži atbalstīja šo ideju, citi teica, ka tas varbūt nav loģiski. Uh, iesaistīt patērētāju tiesību pusi. Bet katrā ziņā to būtu nepieciešams vēl eh, konsultācijās eh, panākt kādu vērā ņemamu kompromisu. Es tad aicinātu arī eh, skatīties, kāda ir labā prakse dalību valstīs un tad, ko varam pārņemt. Vismaz izskatīt šo jautājumu. Tālāk laika plāns, ar to jau es ir tuvojies noslēgumam. Tātad mēs cieši strādājam kopā ar Paturētiesību aizsardzības komiteju, viņi sagatavo atzinumu un katrā ziņā pie kompromisa izstrādes. Es domāju, mums vajadzētu ņemt vērā to, kas nāk no IMCO komitejas, un tad 8. maijā mēs tad balsotu par šo ziņojumu. Tam būtu jābūt iespējamam. Vismaz tāds mans priekšlikums, ar to mēs varam to noskaidrot, vai tas tā ir. Uh, izdarāms, un tad mēs varētu pabeigt līdz tam mūsu sarunas par kompromisu panākšanu, un tad nodotu balsošanā ekon komitejā. Tas bija tas, ko es vēlējos pateikt. Vēlreiz paldies kolēģiem un kolēģiem par aktīvo līdzdalību un konstruktīvo līdzdalību. Paldies! Thank you, Mr. Kluter. We now come to... Paldies. Paldies, un tagad vārds ānu referentiem. Emičāls, nezinu, vai viņš ir šeit. Neviens arī viņu nepārstāv, tad ir sociāla demokrāti Ludvigs Ankulis Lodz. Tak för ordet. Låt mig börja med att understryka att Liels paldies! Es vēlos eh, vispirms uzsvērt to, ka mēs runājam par svarīgu jautājumu. Es uh, Uzskatu, ka visam Eiropas Savienības patērētājiem ir jābūt vienotām tiesībām, lai tās varētu izmantot banku pamatpakalpojumus. Un tas būs ļoti pozitīvi visām grupām, tas arī labāk nodrošinās iekšējā tirgus darbību. Un raugoties, kā tad ir grozījumi, mēs redzam ļoti skaidri to, ka mums ir nepieciešams šo procesu precizēt, jo pašlaik viņš ir izplūdis vairākās mm, vairākos virzienos sistēmai ir jādarbojas labi, un tas ir arī pamats uh, banku pamat, kā, pa, pamat pakalpojumiem, un tas viss ir skaidri jāatrunā arī grozījumos. Mēs vienkārši neaicinām tā vispārīgi dalību valstis rīkoties. Mums ir jāparāda, kā mēs eh, tiešām šo jautājumu risinām nopietni, un mums ir ļoti skaidri un precīzi ir jāatrunā, eh, kādiem ir jābūt dalību valstu pienākumiem un kādiem nav jābūt dalību valstu pienākumiem. Es domāju, ka mums ir jāsniedz arī dalību valstīm iespēja uh, rīkoties. Nāsmu īpaši labvēlīgs par to noskaņots, bet, nu, ja mums tas ir jādara, tad mums ir jānosaka, kādā ietvarā un kādā perimetrā dalība valstis var rīkoties, kādas, kā sistēmas var sadarboties uh, kopā un var tikt savienotas. Mums ir, uh, tam ir daudz priekšrocības, ja padaram sistēmu pēc iespējas vispārīgāk, ģenēriskāku. Visiem operatoriem ir jāparedz pienākums piedāvāt. Uh, <clears throat> Eh, pamatu kontu kā vienu no banku pamatu eh, pakalpojumiem. Mums ir jānovērš jau kādas sociālās eh, nosodīšanas risks un kaut kādas segregācijas no sociālā viedokļa. Un jāpadara visiem pieejami šāda veida konti un pamatu pakalpojumi. Mums uh, nevajadzētu pārredzēt kādu sociālo atbalstu kādai sabiedrības grupām. Kad mēs runājam par izmaksām, ir ļoti svarīgi, lai principā mēs arī varētu to skaidri apgalvot, kā galvenie maksājumu uh, kontiem, tātad pamat kontiem ir jābūt uh, lētākajiem konta veidiem no visiem banku piedāvātajiem produktiem. Jo tiem cilvēkiem, kuriem mēs gribam palīdzēt, viņiem nevajadzētu maksāt uh, lielāku cenu nekā citiem. Bez tam mums ir arī specifiskāk jāatrunā tādi punkti, kā atbilstīgas izmaksas pamatkontam. Komitejas vairākums tiešām vēlas šādu formulējumu. Ja mēs nosakam skaidru ierobežojumu šai summai, vai mēs arī precizētu, ko nozīmē šis atbilstīgs, uh, appropriate, ja mēs to nenosakam, tad likumdošana būs vāja. Nav pietiekami vienkārši atsaukties uz to, kā bankām uh, jānosadz visas izmaksas, uh, lai tad ir nodrošinātu, kā pātērētājs var izmantot pamatpakalpojumu. Ja mūsuprāt tāds būtu risinājums tad mēs kļūdī, kļūdīsimies. Mums ļoti uzmanīgi jāizskata šis izmaksu jautājums. Ir jānosaka 55 eiro uh, slieksnis. Šeit mēs runājam par daudz un dažādām sociālajām grupām, kuras varētu arī uh, citādi vispār uh, nepiekļūt šādu veidu pakal, pamat pakalpojumiem, šādu veidu pamat kontiem. Un Dažiem cilvēkiem patērētājiem arī nav iespēja tīri fiziski doties uz banku, tas arī ir jāņem vērā. Likumdošanas mērķis tādējādi netiks sasniegts, un eh, es domāju, ka Beļģijas modelis šeit ir ļoti interesants piemērs. Nosakot skaidru slieksni ierobežojumu, mēs varam sasniegt to, ko mēs vēlamies sasniegt. Es iesaku tātad slieksni 50. Kostneren, jo her. 15 eiro slieksni. Bet, nu, esmu arī vēl atvērts un varam diskutēt par šo 15 eiro slieksni, bet mums ir jānosaka šie griezt šī maksimālā summa, lai varētu garantēt to, ka cenas uh, tiek kontrolētas. Nu, citādi šim tekstam liela vērtība praksē nebūs. Tad vēl viens svarīgs punkts ir arī tiesības atvērt pamatkontu. Un šeit ir jādomā pragmatiski, kā mēs varam izveidot vienkāršu un juridiski drošu sistēmu, kas ir efektīva praksē. Man ir šaubas par dažām komisijas piedāvātajām idejām, un kas ir atspoguļots grozījumos. Vai tiešām būtu saprātīgi teikt, ka uh, patērētājam ir formāli jāatsakās un jāslēdz iepriekšējie banku konti, eh, pirms tas atver jauno uh, pamatkontu. Daudzi no patērētājiem, kuri vēlas uh, atvērt šādu jaunu pamatkontu, tādējā tiks izslēgti. Ir arī ļoti daudz nabadzīgi patērētāji, kuriem uh, Viņiem nav problēma atvērt iera parastu tekošo kontu, bet praksē viņi vienkārši nevar atļauties pakalp, tādu pakalpojumu atbalstu, par kādu mēs runājam šeit. Mums ir jābūt drošiem, ka mūsu rīcībā šeit likumdošanā ir atrunāti pareizi, efektīvākie mehānismi. Mums ir arī jānodrošina tas, kā mēs novēršam jebkādu risku par, eh, ticībā, uz to, ka nodaram sistēmai kādu uzticības kaitniecību, ka šī sistēma vairs nebūtu uzticīga. Katram patērētājiem ir tiesības atvērt uh, bankas kontu valstī, kur uh, patērētājs dzīvo. Mēs gribam izveidot vienkāršu reģistru, kur bankas var pārbaudīt, vai potenciālajam klientam jau ir bankas konts vai nē. Tas būtu ļoti vienkārši un juridiski droši risinājums. Un tad vēl minēšu kādu punktu, kas neatspoguļos īpaši bieži grozījumos. Tas ir grūtības, kas ir saistītas ar dažādu konceptu definēšanu. Mēs nevaram atrasināt problēmu kaut kādai atšķirībai šīs prasības par identitāšu kontrolēm. Mums ir jāpatur, protams, arī prātā, protams, par terorismu finansēšanu mums ir jāpāredz arī kāda noteikuma par identitātes pārbaudi, bet nu šeit mēs varam strādāt arī ar sociālajiem dienestiem un atbildīgajām iestādēm, lai to darītu. Pragmatiski risinājumi ir atrodami iestādēm visām iesaistītajām pusēm. Mums ir jāmeklē alternatīvas Piemēram, arī rās pārbaudīt dzīves vietas klientiem un tam līdzīgs. Pateicos Klūtes kungām par lielisku paveikto darbu, un es esmu gatavs strādāt pie konstruktīviem kompromisiem. Paldies! Liels paldies! Filips Debakke, lūdzu. Dank u, voorzitter. Um, zoals in onze vorige discussie. Liels paldies, kā arī mūsu iepriekšējās sarunās un diskusijās. Uh, Es arī kopumā varu atbalstīt komisijas un arī um, referenta piekļu, uh, pieeju uh, par šo dosieku bankas konts ir ļoti svarīgs katram pilsonim, lai viņi varētu uh, piedalīties aktīvi sociālajā dzīvē, nebūtu sociāli izslēgti un lai varētu arī gūt visus labumus, ko piedāvā iekšējais tirgus. Tādēļ es arī uzskatu, ka katrai dalību valstī ir jāparedz nepieciešamā sistēma, lai nodrošinātu šādu pamatu uh, kontu Uh, piešķiršanu patērētajiem. Bet nu, tad ir diskusijas arī par likumdošanas iniciatīvu, vai tāda ir vajadzīga vai nē. Es nezinu, vai visas dalībvalstis reaģēs uz komisijas rekomendācijām. Referents arī norāda uz to, ka līdz 12. gada beigām komisija ienāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Taču, ja progress nav pietiekami liels dalību valstīs, tad mums tomēr ir jāreglamentē šī lieta, bet, nu, dalību valstīm vēl sniegsim pēdējo iespēju. Darbosimies pamazām. Līdz gada beigām viņiem ir jāpieņem nepieciešamie pasākumi un jā. Mm, un tad komisijā līdz 13. gada janvārim ir jāziņo par situāciju. Līdz tam laikam dalība valsts neko nebūs darījušas un tās nepiedāvā savās valstīs šo uh, piekļuvu banku pamatu pakalpojumiem, tad aicināsim komisiju nākt klājā ar likumdošanas priekšlikumu 2013. gadā. Tad nu kāds modelis būtu jāizmanto, lai varētu nodrošināt šo piekļuvu banku pamatu pakalpojumiem? Esmu pārliecināts un uzstājas subsidiertāts principu. Dažām dalībvalstīm šāda sistēma jau ir. Uh, Un uh, pats svarīgākais ir gala rezultāts, lai visi pilsoņi varētu piekļūt šiem pamat pakalpojumiem. Un, bet kā, tos, kā tas tiek organizēts katrā dalību valstī, to, lai reglamentē katra dalība valsts pati. Ziņojumam nevajadzētu būt pārāk detalizētam. Mums nevajag detaļās atrunāt dalību valstīm, kas tām ir jādara. Ir jāatstāj uh, izvēle viņu ziņā, jo ir jau valsts, kurām ir šāda sistēma, tā, sistēmas darbojas dažādi, katrai bankā ir jāpārāk Mm, piedāvā šāds pakalpojums. Par to ir atbildīga centrālā banka vai kā centrālā, cita centrālā administrācija. Bet nu, šī sistēma jau darbojas dažās valstīs un arī pierādījis, ka tā ir efektīva, un mēs tagad nevaram piespiest šīs valstis mainīt sistēmu. Un, runājot par pamatpakalpojumiem, jāraugās arī kādi citi uh, spēlētāji ir šajā banku tirgu, dažādi kredīti piešķīrēji, un tas viss ir jāņem vērā arī komisijai, un likumdošanai būs jā, uh, un uh, komisijai izstrādājot likumdošanu ir jāpiemērojas realitātei. Nu, pretēji referendam es neesmu īsti pārliecināts par to, kā, kā katram patērētājam katrā dalību valstī ir jāspēj atvērt šādu banku bankas kontu. Viņam ir jāspēj to izdarīt, atvērt šo bankas kontu valstī, ar ko viņam ir kāda sakas, vai viņš tur dzīvo, strādā, vai viņš ir students un tam līdzīgi, bet ir jānosaka šī saikne ar dalību valsti, kurā viņš vēlas uh, atvērt šo pamatu kontu. Definīcija var būt ļoti elastīga, bet nu šai saikne ir jābūt. Tad ir arī jautājums par pakalpojumu cēnu izmaksām. Referents runāja par uh, bezmaksas kontiem. Es neesmu esmu pārliecināts par to. Manā valstī šāda konta atvēršana maksā no 12 līdz 15 eiro. Katrai dalību valstī arī tad pašai būtu par to jālemj. Bet es domāju, šeit ir jārespektē tie pakalpojumi, kādi jau ir uh, izveidoti. Nesmu pārliecināts, ka šī bezmaksas pieeja tiešām būtu efektīvāka, jo vienmēr jau kāds maksā par šo pakalpojumu, vai tā būtu banka vai patērētājs. Jābūt ļoti piesardzīgiem, kad mēs sakam, ka kaut kas ir bez maksas. Tālāk šis kompensācijas eh, fonds, kurš ir saistīts un par kur runāsim arī vēlāk, vajadzētu paredzēt kādu nelielu nodevu. Un tad šis kompensācijas fonds vairs nebūs vajadzīgs. Uh, Es negribētu, lai būtu kādi noteikumi Eiropas līmenī attiecībā uz nacionālajiem kompensāciju fondiem. Tas varētu kropļot konkurenci. Būtu jāpārdala tātad šis sloks vienlīdzīgi. Uh, Bet, ja ir būt kaut vai neliela nodeva par šo pamatu pakalpojumu, tad kompensācija kļūst lieka, un tādēļ mēs izvairamies arī no pārāk dārgas šo fondu administrēšanas. Un visbeidzot runāsim par finanšu izglītību vai informāciju par šo, jo dažiem nav bankas konta, vienkārši tad, ka šie cilvēki nezina, uh, ko tas viņiem var sniegt pozitīvi vai negatīvi. Daži cilvēki tādēļ arī var, nevēlas atvērt uh, necakošo kontu, nedz arī krāja kontu, bet būtu tā tad jāstrādā vairāk arī pie informēšanas aspekta. Bet ir arī cilvēki, kur nevēlas vienkārši principēc atvērt šādu kontu, nu tad viņi ir jāliek mierā. Bet, nu, uh, Es arī, protams, esmu gatavs strādāt ar referentu un ar referentu, un es ceru, ka pavisam ātri mēs uh, nonāksim pie laba kompromisa, pie šī svarīgā jautājuma, un esam jau tagad tuvāk savos viedokļos nekā dažas nedēļas atpakaļ. Fine. Um... Labi. ECR grupas vārdā. Ivas Trejčekungs. Piekne atpoledne. Labu pēcpusdienu visiem. Liels paldies priekšsēdētāju kungam. Es par šo jautājumu gribētu izteikt dažus komentārus, kas kas ir saistīti ar piedāvāto priekšlikumu par šo jautājumu, ko es uzskatu par svarīga. Varbūt dažos gadījumos jums liksies šie komentāri pat nav vajadzīgi, bet, nu, sākšu ar tādiem vispārīgiem komentāriem. Pirmkārt, man ir atšķirīgs viedoklis nekā dažiem no maniem kolēģiem. Viņi saka, ka, ja cilvēkam ir bankas konts vai nav bankas konts, ka no tā ir atkarīgs sociālo pakalpojumu saņemšanu, sociālo pabalstu saņemšanu, es uzskatu, ka tīri tā praktiski, es pazīstu arī daudzus cilvēkus, paskatījos, un es mēlos teikt, ka ir cilvēki, kuriem nav bankas konta, viņi neuzskata, ka tas ir nepieciešams, un viņi neuzskata, ka tā būtu kāda uh, sabiedriska vai sociāla devalvācija viņiem kā sabiedrības locekļiem. Tātad nebūtu pareizi teikt, ka par katru cenu mums ir nepieciešama tiesiska norma, kas liek visiem atvērt kontu. Otrakārt, vēlos teikt, ka katram cilvēkam, katram pieaugušajam, nobriedušam cilvēkam, par kuru es arī sevi un jūs uzskatu, katram taču ir tiesības atvērt bankas kontu, protams, vienalga, kurā bankā, ko viņš pats izvēlas, un tai pašā laikā ir jābūt iespējas veidot attiecību starp, attiecības starp banku vai finanšu institūciju un klientu, kas rodas balstoties uz līguma pamata, un šajā līgumā viena puse ir banka vai finanšu institūcija, bet otrajā pusē ir klients. Tātad tas nozīmē, ka ir veidojuši savstarpējās attiecības, un tas nozīmē, ka ir jābūt savstarpējai, savstarpējam labumam, un tad, protams, jāizvēlas, kā tad tālāk uh, notiks uh, bankas un klienta attiecības. Eiropas barometrs mums sniedza informāciju par to, kā tad ir, piemēram, Vācija 2005. Mm, gadā 0,01% līdz 0,06% iedzīvotāju. Lielbritānijā 2008. gadā, runājot par uh, di, tur bija 2%, kuriem nebija. Francijā un Beļģijā 10 tūkstoši katrā no šīm valstīm, tad 10 tūkstoši, 10 tūkstoši cilvēkiem, cilvēkiem nebija bankas konta, kas, protams, nav nopietni salīdzinot ar iedzīvotājas skaits. Somijā, Dānijā, Zviedrijā 100% visiem pieder bankas konts. Manā valstī, Čehijā, kā 89% uh, pieaugušo iedzīvotāju uh, ir bankas konts Slovākijā, kas ir līdzīgā situācija kā mana valsts. Tur 15% iedzīvotāju, pieaugušo iedzīvotāju nepiedara bankas konts. Tātad, skatoties uz šiem datiem, es vēlos teikt, ka ka principā dalība valstis tiek galā ar šo problēmu. Es nedomāju, ka būtu nepieciešams, eir, eir, nepieciešama Eiropas mēroga tiesību norma, lai kādā veidā uzlabotu statistiku. Es teiktu, ka viss ir kārtībā. Nav tāda nopietna problēma, kas ir jārisina. Cilvēkiem nav bankas kontu, cilvēkiem nav piekļuves eh, bankas pakāpojumiem. Tātad To es visu gribēju teikt, lai jūs zinātu, kāda ir mana vispārējā nostāja, un manuprāt, būtu pareizi, lai komisija uh, akceptētu, pieņemtu, ievērotu subsidiaritātes principa, un es tiešām uzskatu, ka šajā gadījumā nav nekādu pierādījumu, ka dalība valstis ar šo lietu netiek galā, un ka būtu nepieciešams uzlikt kādus papildu pienākums. Otrais man, uh, manu komentāru uh, otrais aspekts ir saistīts ar to, ka ir šīs attiecības. Tātad no vienas puses ir banka vai finanšu institūcija, otrajā pusē ir klients un starp viņiem ir līgums. Tātad, protams, klientiem ir jābūt tiesībām atvērt bankas kontu, bet te pašā laikā uh, ir jāsaprot, ka situācija dažādās valstīs ir atšķirīga. Piemēram, uh, um, arī attiecībā uz bankas maksām. Um, mēs tikko dzirdējām, ka varbūt kāda 12 uh, līdz 15 eiro ir, uh, ir par bankas kontu apkalpošanu. Vienā valstī varbūt tas ir absolūti, tā ir absolūta minimāla summa, kas arī netiek uztvērta kā liela summa, citā valstī varbūt tas tiek uzskatīts par nu jau, nu jau pietiekami ievērojama summa, kas var pat atturēt cilvēkus. Tāpēc arī nav nepieciešams definēt šo minimālo summu. Par ieguldījumiem. Jā, ir jābūt. Jautājumi par to, kā klients atvers kontu, kā viņš saņems apkalpošanu. Um, piemēram, ar kolēģi Šmitu mums bija iespēja būt klāt IMKO komitejā, un tur tika runāts par to, ka varbūt labāk būtu uh, bez maksas kaut ko nodrošināt. Uh, bet atceramies, ka mēs šeit runājam par līguma attiecībām starp bankas institūciju un patērētāju. Un tad, protams, attiecīgi daudzos gadījumos arī naudas lietas, maksu lietas tiek regulētas. Vēl viena lieta par bankām. Tarifiem ir jābūt loģiskiem un vēlreiz norādījuši uz to, ka ir atšķirības starp dalību valstīm. Ir zināma brīvība, nevar, nebūtu nepieciešams tā rīkoties ar to Eiropas roku un teikt, ka visa Eiropas Savienībā jāuzspiež kaut kas. Nebūtu nepieciešams tāda norādošā direktīvā veidā to visu risināt. Un pēdējais komentārs ir saistīts ar jauniem pakalpojumiem. Lik likumdošanas darbam ir viens aspekts, negatīvais aspekts. Mēs runājam tikai par tādām lietām, par kurām mēs esam informēti. Mēs zinām tikai to, ko mēs zinām. Bet mēs nevaram, protams, prognozēt, kā lietas virzīsies tur tuvākajā uh, nākotnē. Es pats esmu tāds tehnoloģija optimists, un es uzskatu, ka noteikti nākotnē būs pakalpojumi, kas varētu šo plaisu, kas šobrīd varbūt kaut kur veidojas, varētu arī aizpildīt. Un tad attiecīgi, piemēram, attiecībā uz mobīlam, bankām, mobīliem pakalpojumiem vai kādā citā veidā, manuprāt, ka tur viss gal galā atrisināsies. Tātad šie bija mani komentāri un paldies par uh, to, ka uzklausījāt. Anybody else has more? Yeah. Um, before I come to the rapporteur, I may... Pirms vārds referentām uzklausot šo uh, diskusiju viens komentārs. 7% no kopienas patērētājiem, kuri neizmanto banku pakalpojumus, tas dažkārt nav tikai ienākumu jautājums. Dažkārt viņi baidās iet bankā Bet, ja nu tagad varbūt filiālēs eh, situācija normāla, bet tādēļ arī eh, ciemos, piemēram, mazos ciemos, arī kādās pārtika veikalos eh, tiek, izm, pārtiks veikali tiek izmantoti kā bankas. Āfrikā, piemēram, arī ir izcinājums. Uh, kā izmantot viņu banku kontu. Proti, tas banku konts ir viņu mobilā telefona, telefona konts, un mobilais operators arī ļauj viņiem tādējādi veikt dažādas uh, finanšu transakcijas darījumus, jo viņiem ir vieglāk iegūt mobīlo telefonu, kas viņiem ir nepieciešams, un tādējādi ir atrisināta ir arī problēma ar uh, banku pamatpakalpojumu. Uh, sniegšana un izmantošana tik sarežģītā vietā kā Āfrika. Varbūt arī šīm domām vajadzētu mūs orientēt mūsu darba gaitā uz mērķiem, kas esam sev noteikuši. Bet nu, tas ir tikai tāds uh, novērojums. Aicinu referentu kungu izteikt noslēgumu vārdus. Jā, danke. Paldies. Pirmkārt, nālos pavisam īsi pakomentēt to teica to, ko teica mana kolēģi, jā, mēs runājam par diezgan atšķirīgām lietām. Kopš 90. gada bija tieši tāds pretējais variants. Piemēram, Vācijā bija interneta bankas kustībā, tā kā, tā kā filiāļu tīkls, protams, ir dārgs, Un tad tāpēc arī Vācijā, piemēram, filiāļu skaits ir samazinājies. Es teiktu, ka tā ir mūsu drīzāk tā problēma, nevis pārāk plašs filiāļu tīkls. Bet, nu, vienkārši gribēju pieminēt, ka katrai valstī ir mazliet savādāka virzība. Par to, ko teica Ludvigsona kungs, manuprāt, viss ir ļoti labi, tiešām lielākoties var piekrist. Un tas, ko teica Filipa de Bakar, jā, es domāju, ka šeit mēs varētu vienoties par to, ka gan jau atradīsim arī risinājumu, Par uh, kompensāciju fondiem par to es neesmu runājis tādēļ, ka, protams, šeit ir uh, saikne ar ideju par konkurētspējas, uh, konkurētspēju, par vienādiem konkurences noteikumiem un ir jāskatās, uz kāda pamata bankām tiek piešķirti kādi izņēmumi un lai nestanāktu tā, ka kādai bankai ir īpaši izdevīga tirgus pozīcija bet esmu saņēmis informāciju par to, ka Bēļģijā uh, likumā tā ir noteikts, bet praksē tas ir savādāk, un tāpēc arī līdz ar to varbūt varētu no šādas lietas atteikties tā, lai galu galā atrisināt šo jautājumu. Tāpēc arī līdz ar to bankas pakalpojumu maksas jautājums arī šādā veidā būtu risināms. Manuprāt, ar šādu risinājumu varētu panākt arī e, vairākumu. Tas, ko teica Šveica kungs, nu jā, par e, Uh, kontu skaitu. Nu, skaits, piemēram, Vācijā ir tikai daži cilvēki, kuriem nepieder bankas konts, bet uh, mums ir arī tikšanās ar patērētājiem, un tieši Vācijā rodas zināma problēma. Ja ir cilvēki, kuriem nav konta, un tad pēdējā laikā tā ir vienkāršāka situācija, bet bija brīdis pirms vairākiem gadiem līdz 90. gada beigām situācija bija tāda, uh, ka cilvēki saņēma uh, darba piedāvājumu, bet viņi nevarēja sākt strādāt, tāpēc, ka banka nepiešķir viņiem bankas kontu. Un tad sanāca tā, ka tie cilvēki, kuriem agrāk nebija darba, viņi tagad gribēja atkal integrēties darba tirgū, un viņam nebija tāds iespējas. Sanāk tā, ka viņiem bankas konta trūkums kļuva par reālu šķērsli. Un tad uh, vēl viens aspekts par studentiem, par migrantiem, tas arī ļoti nopietni. Un tad ir arī cilvēki, kuriem nav pastāvīgas dzīves vietas, bet viņi, uh, nav, bet viņi ir Eiropas Savienības iedzīvotāji. Mēs gal galā šeit runājam par sociālo Eiropu, par Eiropu visiem, par iedzīvotāju Eiropu. Tas nozīmē, ka arī šādiem cilvēkiem ir jāmeklē risinājums. Protams, varbūt tā ir neliela grupa. Bet šeit mēs runājam par iekšē tirgus funkcionēšanu. Un tāpēc arī ne jau tikai dalību valstīm šis jautājums uh, jāatstāj savā ziņā jautājums vienmēr ir par to, cik daudz mums vajag Eiropas, cik daudz mums vajag uh, vietējā risinājumā, bet manuprāt tieši runājot par komisijas uh, paziņojumu, kas bija iepriekšējā vasarā izplatīts, manuprāt, tieši šajā jautājumā, kur mēs runājam par klientiem, kas bankām no ekonomiskā viedokļa varbūt nav tik interesanti. Tad šeit nepietiek ar to regulējumu, kas eksistē dalību valstīs, tad varbūt šajā gadījumā būtu nepieciešams izmantot tieši šo Eiropas roku, tā lai varētu funkcionēt. Un tāpēc arī Eiropas Savienības normatīvie akti mums ir vajadzīgi. Protams, nedrīkstam pārspīlēt, bet jebkurā gadījumā mēs varam skaidri un gaiši pateikt, kādas minimālas prasības dalību valstīm. Bet noteikti meklēsim risinājumu pēc uh, mūsu diskusijas. Jā, paldies, un tad nu, tiekamies pavisam drīz! Uh, thank you, Mr. Klute. I just... Uh... Paldies, Klūts kungs. Jā, es redzu darba kalendāru. Ekon balsojums notiks uh, 3. 31. maijā, maija beigās. Plenārs ir paredzēt jūlijā. Paldies. Pēdējā sesija būs īsa.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 Tad mēs arī dalām šo atzinumu ar citām komitejām. Mūsu komitejai ir tikai sešas no šīm problēmām. Pirmā tā tad ir nodokļu bārjera no pārobežu darbdevējiem, darbiņēmējiem, tad arī banku kontu atvēršana, tad ir arī taksācijas, pensiju problēmas Tālāk sarežģī grūtības arī finanšu pakalpojumu tirgu. Un piektā piekļuve finanšu atbalsta pasākumiem. Un arī PVN atgūšana citā dalību valstī. Tātad eh, pilsoņi norādījuši, ka šīs ir eh, būtiskākās problēmas. Es izskatīju grozījumus kāds mums iesniedz ēnu referenti. Un man ir jānorāda uz to, ka šīs atzinuma projekts nav koncentrēts uz uh, visām Eiropas Savienības pilsoņu problēmām. Protams, ka to ir vairāk nekā 20. Šīs ir 20 būtiskākās problēmas, kas attiecas uz iekšējo tirgu. Uh, un pārobežu jautājumiem, darba, darbinieku mobilitātu un ar to saistītās problēmas. Tad aicinu ānu referentus arī pieturēties tieši pie šī uh, jautājuma loka, jo mums nav tagad jāskata problēmas, kas uh, skar uh, ierastus citus Eiropas Savienības jautājumus. Man nav nekāda problēma ar dažiem no grozījumiem. Uh, Mūsuprāt, mēs arī varētu vienoties par ko pieņemam kompromisu tekstu. Epinka kunga grozījumi par kapitāla taksāciju tam līdzīgi. Bet citos grozījumos tiek runāts arī par iekšējo tirgu kopumā, par vienotu tirgu kopumā, un tad arī ir atsauc uz pakalpojumu direktīvu, kuru daļu tur vairāk būtu jāpadziļina. Tad arī tiek nosūtīts cienotais tirgus, kas uh, rada viņu prāt lielāku kaitējumu. Bet, nu, kopumā grozījumi ir ļoti daudz un pozitīvi, kurus mēs varētu arī diskutēt, bet vispirms uzklausīsim ēnu referentus. Elkanīkundze no EPP lūdzu. Merci, monsieur le président, cher, euh, cher kolēģi. Paldies, Reksēdi, kolēģi. Nu, lūk. Šis ir ļoti interesants ziņojums, jo vienotais tirgus no dažādiem aspektiem ir panākums, protams, bet nu, mēs redzam, ka tur ir atrodams vēl zināms problēmas Vienotā tirgus izveide nenozīmē tikai piemērot simtiem uh, harmonizāciju direktīvas un regulas, bet galvenokārt jau jāredz arī mūsu līdzpilsoņu ikdienā, kas darbojas un jo īpaši, kas nedarbojas. Esmu ļoti priecīga, ka Eiropas komisija un komisārs Barņē ļoti uzmanīgi uh, pēta uh, uh, vienotā tirgus darbību. Atzinu, kur izsānā mans kolēģis Edvards Siklūnai ļoti līdzsvarots. Pirmkārt, tā tad uh, noņemt visus šķēršļus, kas liek vienotā tirgus efektīvu darbību un arī veicināt nodarbinātību un izaugsmi. Es varu piekrist Edvarda veiktai analīze Riepinga kunga uh, Uh, analīzē tātad uh, mazināt šos nodokļu šķēršļus iekšējā tirgū. Tālāk, kas attiecas uz augsmas nodarbinātības vektoriem, es varu atbalstīt lielāko daļu uh, manā kolēģā Gunāra Hopmarka sacīto. Es uzstāju uz Eiropas komisijas iniciatīvu pār sociālo uzņēmēju darbību, jo īpaši regulu, kuras mērķis ir izveidot Eiropas pasi Eiropas investīcijām sociālajā uzņēmēja darbībā. Pašlaik šis ziņojums ir celts uz mūsu uh, galda, jo īpaši uz manējā to skata parlaments, to skata arī padome. Šī, šai pasē ir jāļauj izveidot tādu jaunu finanšu svīru, ekonomisko finanšu svīru nozarē, kas tā ir ļu, nu, ļoti nepieciešama. Tur darbojas 10% no Eiropas Savienības uzņēmumiem un strādā 11 miljoni darbinieku. Tātad ārkārtīgi ļoti, ārkārtīgi liela sociālās ekonomikas daļa, šie ir galvenie punkti, par kuriem vēlējos runāt šajā ziņojumā. Manuprāt, kā es arī to jau teicu, šis ir lielisks eh, Sikluna kunga izstrādāts dokuments. Fine. Um, Labi, skatos, ka nevienu citu runātāju nav klāt. Nu, tad es varu pabeigt to, ka balsošana par šo atzinumu ir paredzēta māja beigās, 30. vai 31. maijā, un uh, atbildīgajai komitē 21. jūnijā tiks balsots, un plenārsēdē septembrī. Yeah. I'm just being told that... Man teica, ka mēs mazliet pasteidzamies pa priekšu. Pēc 15 minūtēm mēs tad turpināsim. Un tā kā ieradīsies vēl arī ēnu referenti, tad tagad ir pārtraukums 15 minūtēm.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 Okay. Uh, Ms. Okuni. Uh, the title of the session is the uh, Tātad uh, nākamais darba kārtība jautājums Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonda. Šeit ir iesniegt aptuveni 102 eh, grozījumi par dažādiem jautājumiem attiecībā uz MFD un SF. Tā kā došu vārdu Sofijai Okonī, lai viņam iepazīstinātu mūs ar šo tematu, lūdzu. Merci, monsieur le président, chers collègues. Paldies, priekšsētāji, godātie kolēģi. Es redzu, ka šis dosie tiešām pievērš masu uzmanību Bet, nu, jā, šeit mēs runājam vairāk par kvalitāti, varbūt nevis par kvantitāti. Es vēlos pateikties uh, nevis tiem daudzajiem cilvēkiem, kas ir šeit šo pēcpusdienu, bet kas iesniedz grozījumus. Grozījumi, kas ir iesniegti uh, ar mērķi, lai stiprinātu, precizētu, uzlabotu priekšlikuma tekstu, man ziņojumu tekstu. Mēs pašlaik strādājam kopā lai izstrādātu kompromisu. Nu, esmu uzticības pilna. Es ceru, ka šie kompromisi būs uh, apmierinoši, lai varētu izveidot uh, skaidru, spēcīgu darbu, uh, teksta pamatu, lai uzsākt dialogu ar pārdomu. Jūs teicāt, tātad priekšsādātājs 137 grozījumi, tā skaitā arī mani grozījumi, galvenokārt tie attiec uz pieciem punktiem. Pirmais kā saņemt uh, uh, šo uh, leiblu 70% likmi. Daži kolēģi grib samazināt to, lai mēs sasniegtu 50-30%, lai nodrošinātu elastību un pieejamību. Un tad uh, citiem ir grozījumi nevis par skaitļiem, bet par aprēķina metodēm, kuru mērķis ir precizēt šo aprēķina metodi, lai nonāktu pie vidējā rādītāja, lai šie 70%, nu, re, kur astrīd arī nāk, tad, tad lai šie 70% nebūtu visa šī fonda, lai, bet, nu, ir jādefinē šie aprēķini. Mana nostāja ļoti vienkārši. 70% slieksnis man liekas līdzsvarots. Tas ļauj uh, ne, nemazināt šī fonda redzamību, kura ir uh, jādarbojas sociālās uzņēmē darbības jomā. Un virs 70% atkal šis slieksnis būtu pārāk, uh, sai, pārāk liels 70% procenti, manuprāt, ir ļoti labi. Taču es domāju, ka mums būtu jāprecizē dažas aprēķinu metodes. Tam ir jābūt, tam ir jābūt vidējiem rādītājiem. Līdz ar to ir jāprecizē kādu termiņu. Mēs ņemsim vērā aprēķinot vidējo rādītāju. Nu, es varētu iedomāties piecus gadus. Pieci gadi, manuprāt, ir gana uh, ilgs laiks jāprēķina metodas mērķis, arī sasauc ar juridisko drošību, kas nebija šeit līdz šim apmierinoši. Otrkārt, noteikti arī 500 miljonu eiro maksimālo slieksni investīciju fondām. Ir vairāki grozījumi, kuru mērķis ir paredzēt tātad, uh, lai šo Atbalsts varētu saņemt arī fondi ar lielākiem uh, sliekšņiem, tas ir Astrid Lulings grozījums. Es esmu visai labvēlīgi noskaņot uz šo. Investīcija fonds, kurš ir zem 500 miljoniem, ka tas saņem tātad šo atļauju šo, un pārsniedz pēc tam šo slieksni, arī var joprojām uh, uh saņemt uh, tātad šo uh, atļauj. Tālāk runājot arī par uh, atbalstiesīgiem uzņēmumiem. Šeit ir vairāk izaicinājumi jautājumu par sociālo uzņēmēju darbību. Vai mums vajadzētu ierobežot vai paplašināt sociālo uzņēmumu definīciju? Atgādinu, sociālais uzņēmums ir tāds uzņēmums, kur galvenais darbības mērķis ir radīt pozitīvu ietekmi, sociālo ietekmi. Uzņēmums var uh, radīt pēļņu, bet uh, tam nav jābūt galvenajam mērķim. Šī atbalsta tiesīgo uzņēmumu definīcija, atbilstīga Eiropas komisijas definīcijai, ir tāda uzņēmuma, kas sniedz preces un pakalpojumus uh, uh marginalizētiem vai uh, ievērumiem personām, piemēram, sociālās dzīves vietas, uh, sociālās mājas vai, vai arī šo uh, frizieru uh, pakalpojumu, kas arī tiek sniegti sociāli mazāk aizsargātām personām. Uh, Tātad lāsu šo definīciju uzņēmums, kas izmanto tādu ražošanas, tā, tādu preču un pakalpojumu ražošanas metodi, ar kur palīdzību tiek sasniegt sociālajie mērķi. Uzņēmums tātad, kurš uh, arī pieņem darbā šie sociāli šo mazāk aizsargātos personas vai arī invalīdus. Un, uh, jā, šo definīciju mēs varētu paplašināt, lai varētu tur, tur iekļaut izslēgtas personas un solidāros finansētājus. Es nedomāju, ka šo definīciju vajadzētu vēl vairāk paplašināt. Uh, lai nu, mēs šo fondu nenovērstu no tā galvenā mērķa. Tad esam arī svītrojuši MVU slieksni, esam paredzējuši arī izņēmumu sociālajām dzīvesvietām. Mans priekšlikums ir svītrot šo slieksni, lai mēs padarītu tekstu skaidrāku un elastīgāku. Arī šīs sociālās mājas, uh, tie ir uzņēmumi, kas arī pārsniedz MVU slieksni. Tādējādi būtu ļoti žēl, ja mēs šo fondu liektu šādu veidu uzņēmumiem. Tātad svītrojam šo slieksni. Un raugām uh, vai nepieciešams vēl slieksnis vai nē pēc četriem gadiem, kad pārskatīsim šo tekstu tālāk atbalstiesīgie uzņēmumi, vai tie ir uh, jānosaka Eiropā. Un šis ir ļoti diskutēts jautājums mūsu vidū, jo mēs varam blend sniegt priekšroku ar šī fonda starpniecību uzņēmumiem, uh, kuri strādā Eiropas Savienībā. Tātad ideja ir tāda, ka mm, šis fonds paredzēts tikai vienīgi uz eh, Eiropas Savienības uzņēmumiem, lai varētu izmantot šo ESUF fondu kā ekonomisko sviru mūsu uzņēmumiem un privileģēt sociālo uzņēmēju darbību kā tādu. Bet nu varam arī lemt atvērt šo Eiropas sociālo fondu, sociālās uzņēmējdarbības fondu arī tiem uzņēmējiem, kuri arī nodarbojas uh, sociālajā sfērā trešajās valstīs. Bet nu šeit man ir jādzird, ko jūs par to domājat. Ko jūs, kāds ir jūsu viedoklis par to, vai mēs tomēr privileģējam Eiropas Savienības uzņēmumus vai uh, arī šo Eiropas sociālo uzņēmēju fondu paredzam uh, visiem uh, sociālajiem uzņēmumiem, gan Eiropas Savienībā, gan trešajās valstīs. Tālāk atvērtība arī privātiem investoriem. Ja vairākos grozījumos tiek piedāvāts mazināt slieksni investīciju fondu uh, slieksni līdz 100 vai 50 miljoniem 150 tūkstoši vai pat 30 tūkstoši eiro, lai varētu piedalīties arī privātie investori. Vēl viens risinājums, tāda ir arī mana nostāja, pārredzēt, lai tad jūs seši arī varētu i, um, veikt šīs privātās investīcijas 30% apmērā. Mm, izmantojot Eiropas Sociālo uzņēmējdarbības fondu, man ir iespējas, ka tādēļ, ka mēs Mums ir jāatver uh, šī iespēja privātiem investoriem, pat ja mēs vienojamies par 10 tūkstošiem, 50 tūkstoši tomēr ir ļoti liela summa, lai tiešām būtu daudz privāti investori, kas uh, investēs 50 tūkstoši eiro sociālajā uzņēmē darbībā. Tas taču ir ļoti arī riskants uh, invest, um, uh, tā riskanta investīcija. Un, uh, Mums šo, šeit tomēr jāparedz iespēja, lai varētu pēc iespējas vairāk privāti investori piedalīties šajās investīcijās. Tādēļ arī slēgsim jābūt elastīgam. Tālāk. Režīmi visai strikti, kas uh, attiecas arī uz uh, guldītājiem Tad Žēlis Šmits arī iesūtīja grozījumu. Tā tad arī kāda trešā persona, kas ir atbildīga par fondu lokalizāciju, un tad trešais grozījums attiecas uz menedžera atbildību. Nu, man šķiet, ka kompromiss varētu būt nedaudz vainot šo tekstu, lai varētu nodrošināt uh, drošība par to, kurš tad būs šī fonda pārvaldītājs, bet nu, mēs vienmēr iestājāmies par elastību un par visai tādiem atvieglotiem noteikumiem. Lūk, esmu ļoti lepna un priecīga strādāt pie šī ziņojuma par Eiropas sociālā uzņēmēja darbības fonda. Šīs uh, ziņojums ir interesants, tēma ir interesanta. Uh, Un arī, kā teicu jau iepriekš, kad prezentēju grozījumus arī par Siklunu kunga ziņojumu, šī ir nozare, kas veido 11% no Eiropas Savienības uzņēmumiem, 10 miljoni darba vietu. Tās šī ir ārkārtīgi liela ekonomiskā nozare Eiropas Savienībai. Manuprāt, tad ir jāharmonizē noteikumi, lai mēs ļautu attīstīt arī nepieciešamu ekonomisko skiru šajā nozarē. Paldies! Thank you very much. Paldies. Ar jūsu atļauju, tad Raikungs, mēs Oliju Šmitu dosim vārdu, viņam ir jādodas prom. Liels paldies par to priekšsarētāju kungs. Man pēc stundas jau lidmašīna ir, es cerams paspēšu uz viņu, bet nekad jau nevar zināt. Es vēlos pateikties referentei, jo ziņojums ir ļoti labs, un tas ir arī ļoti svarīgs. Tas ir būtisks solis plašākā kontekstā attiecībā uz ieguldījumu fondiem Eiropā. Man ir četras piezīmes, un es eh, centos tās eh, sagrupēt pēc prioritātes. Pirmā. Tā attiec uz depozitāriju manuprāt, mums ir eh, jā, jāpaturprātā tāds vieglāks režīms. Vismaz, manuprāt, to nevajadzētu eh, pielīdzināt alternatīviem ieguldījumu fondiem. Ja mēs to da tā darīsim, tad praktiski visa sistēma kļūs vēl sarežģītāka. Līdz ar to es ceru, ka mēs varēsim atrast kompromisu šajā jautājumā. Otra piezīme eh, - minimālais mērķis. Man ir grozījums, kas nosaka 50%. Priekšlikumā rakstīts 70%. Es ceru, ka mēs varēsim zemāku tomēr šo mērķi noteikt, jo arī tas padarīs uh, fondus daudz pieņemamākus un populārākus, vismaz manuprāt. Trešā piezīme. Tas tā attiecas uz laika grafiku, šo termiņu. Es ceru, ka mēs spēsim vienoties arī par to. Tātad eh, termiņš par to, kas, eh, termiņš, kas nevarētu pārsniegt 5 gadus, un šāda veida fondiem tas ir diezgan sarežģīti. Es ceru, ka arī tur mēs varēsim atrast risinājumu, tādu saprātīgu risinājumu. Mēs visi zinām, ka Dānijas prezidentūra ļoti vēlas virzīt šo jautājumu uz priekšu, lai vēl viņu prezidentūras ietvaros varētu noslēgt šī lietu. Ceturtā piezīme. Tā attiecas uz ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanu tā kā eh, tas attiec uz visiem citiem eh, eh, izmantošanas veidiem, nevis paredzētajiem. Tas konkrēti ir man grozījumi numur 39 un 40. Tā kā, ja mums būs vieglāks režīms, tad, tad, tad protams, ir jānodrošina, lai to nekādā veidā ļaunprātīgi neizmantot. Lai neatrast kādus risinājumus attiecībā uz naudas ieguldījumiem, kas nav šeit paredzēti. Bet uh, savādāk es uzskatu, ka ziņojums ir ļoti labs, kā jau es to sacīju, solis pareizajā virzienā, jo ir nauda pieejama, ir fondi, kas var sasniegt kaut ko jaunu Eiropā. Jautājums par trešajām valstīm. Tas ir tāds delikāts dabas jautājums. Ar trešajām valstīm vienmēr tā situācija tā delikāta. Uh, Es eh, varu saprast loģiku jūs argumentos, bet no otras puses uzskatu, ka, nu, tomēr esmu liberāls politiķis, neesmu pārāk sajūsmināts par šķēršļiem, vienalga, kurā virzienā tie tiek likti. Tā kā esmu skeptisks par to, ka šis tiek noteikts, ka tāds īpašs Eiropas eh, piemērs vai modelis, eh, bet prasot elastību no jums, uh, kundze, man, protams, jāizrāda pretī arī kāda elastība, tāds eh, savstarpēji eh, sadarbības princips, varētu teikt. Eh, noslēgumā tad varu teikt, ka tas būtu arī viss. Atvainojos, ka man jāskrien prom. Ceru, ka tas viss arī tālāk jau parādīsies piezīmēs, ko mans asistents raksta. Es ceru, ka, nu, vismaz eh, tieši, tieši jūs netraucēšu turpmāk, bet eh, man klātbūtne būs pastarpināta. Paldies, lai jums labs mājumceļš, saka priekšsēdētājs, tālāk, kad Raikungs eh, sociāldemokrāta vārdā. Liels paldies! Paldies priekšsēdētājai, paldies referentam, referentei par uh, ievadu vārdiem par lieliski paveikto darbu. Nu, es atzīšu, ka ievadu vārdu sākumu es nedzirdēju, bet beigas bija interesants. Nu, mani komentāri būs pozitīvi. Sociālā ekonomika ir absolūti uh, fundamentāls uh, sektors, tā ir visai liela ekonomiskā nozare. Tur jāpiesaista privātie investori Tādēļ mums ir tiešām arī šim fondam jāpiešķir Eiropas Savienības pievienotā vērtība kvalitāte. Tas ir absolūti būtiski. Tagad daži komentāri. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi definēt lietas. Proti, kas ir sociālais uh, uzņēmums. Es arī šeit nācu klajā ar priekšlikumiem. Tas ir tāds uzņēmums, kura galvenais mērķis ir uh, izdarīt so, e, sociālo ietekmi un nevis radīt peļņu akcionāriem. Rezi, radīt pozitīvu sociālo ietekmi ir jābūt inovatīviem un jāizmanto arī pārpalikumu, lai varētu sasniegt sociālos mērķus. Un, protams, e, papildus tām e, arī dažādi atbildības pasākumu pārskatāmība un citi. Tad ir arī vēl jāprecizē tas, ka šāds fonds apmēram 70% apmērā investē uzņēmumos piecu gadu laikā, un tas ir ļoti labs uzlabojums salīdzinot ar komisijas sākotnējo priekšlikumu. Protams, ka ir jāraugās arī ietekme Eiropas Savienībā Šis fonds galvenokārt ir domāts Eiropas Savienības uzņēmumiem, kurš investē šādā fondā. Tas arī ir ļoti skaidri jāatrunā. Es iestātos pār uh, plašāku ieguldītāju investoru grupu. Jā, tas ir uh, saistīts ar adekvātu investoru aizsardzību. Tam ir jāiet rokrokā. Uh, Jūsu piedāvātais kompromiss referents kundze šķiet arī iet šai virzienā. Tas ir ļoti pozitīvi. Tad ir jāskatās, vai arī no tehniskā viedokļa tas darbojas. Jebkurā gadījumā esam ļoti pozitīvi noskaņot par to, ko jūs sakāt uh, šo jautājumu. Tālāk par depozītāriju. Ka ir nepieciešama šāda sistēma. Nu, te mēs tad bišķiņ šaubīgāk esam. Mm, nu, vajadzētu šeit pēc iespējas vieglāku režīmu, lai Un šis slieksnis eh, būtu pēc iespējas zemāks. Varbūt to vajadzētu pārskatīt. Arī esam gatavi piedalīties šajās pārdomās par depozitāriju un esam par pēc iespējas vieglāku režīmu. Tad ir arī jātīsta instrumenti, un, manuprāt, komisijai tas būtu jādara lai eh, šo investīciju sociālā ietekme arī tiktu izvērtēta. Tas ir ļoti labs papildinājums, mēs to varam atbalstīt. Kā ir jā, arī jārauga Eiropas uzraudzības iestādes loma, tas ir ļoti konkrēti jāatrunā. Ļoti pozitīvi raugāmies uz ziņojumu kopumā. Mana grupa varēs jūs atbalstīt. Paldies! Luling. Lulings kundze. Paldies, priekšsētāji. Es tiešām atvainojos Akonī kundzei, es ierados ar nokavēšanos. Es gribētu zināt, kāds būs manu grozījumu liktenis 53, 78, 84. Jo es arī uzskatu, ka vajag atbalstīt atvērtību arī trešo valstu uzņēmumiem. Un par 53. grozījumu vēlos teikt, ka tad, tad arī alternatīvu sociālo fondu, Eiropas sociālo uzņēmumu darbības fondu pārvaldītāji, kas ir reģistrēti atbilstīgas īstregulas noteikumiem, saņemot atļauju saskaņā ar attiecīgo direktīvu. Kā lai viņi arī papildus var pārvaldīt arī tātad uh, alternatīvas fonds, un var tikai nožēlot, ka tad, kad mēs pieņēmām ziņojumu par uh, Eh, finanšu darījumu aplikšana ar nodokli, kā eh, šajā ziņojumā mēs eh, nenobalsojām par grozījumiem, kādus piedāvājām. lai šie fondi netiktu aplikti ar šo finanšu darījumu nodokli. Es domāju, ka mēs to vēl varam labot plenārsēdē, jo, diemžēl, manuprāt, ka cilvēki, kas bija šeit vakar, īsti nesaprata to, ka, nu, nevajag papildus vēl sodīt un padarīt šo fondu darbību vēl neveiksmīgāk, jo šeit mēs runājam par vidus un ilgtermiņa ietaupījumiem, un mēs nevaram viņiem likt maksāt uh, Tas arī būs uh, šeit, šajā gadījumā, lai nezaudētu tūkstošiem eiro, jo notiks tāda kāds uh, aplikšana ar nodokļu, bet, nu, es te arī minēju pamatojumus, bet, nu, varbūt tās referents kundze varētu teikt, vai viņi ņems vērā mans grozījums vai nē, es atvainojos, varbūt jūs jau par to izteicāties un es nebiju klāt. Um, like take... Cik es saprotu, arī komisija vēlas izteikties. Paldies priekšsēdētāji, paldies Akaņiekundzei, paldies visiem deputātiem, kur izteicās šodien, kur piedalījās debatēs un izteica, paldies arī par grozījumiem. Grozījumi uh, arī uzlabos tekstu. Pavisam īsi. Es reaģēšu arī uz Nīkundzes sacīto. Viņas komentārs, kas, manuprāt, arī ļoti labi rezumē debašu gaitu, kādas būs par mūsu priekšlikumu. Vispirms jautājums par uh, to, pie kādiem nosacījumiem tātad var saņemt šo fondu 70% slieksnes. Es šeit varu pilnībā piekrist arī Okoņī kundzes sacītajām par to, ka 70% ir tāds līdzsvara punkts vienas puses nepieciešamību nodrošināt to, lai tad, tad eh, šīs eh, fonds eh, netiktu izšķīdināts un lai viņš varētu ieva atšķirties no citiem ieguldījumu veidiem, tāpat laikā arī paredzot nepieciešamo elastību, lai varētu izveidot interesantus pievilcīgus portfeļus ieguldītājiem. Jūs arī runājāt par to, ka varētu to visu ierobežot arī laikā Jūs minējāt piecus gadus. Pēc šiem pieciem gadiem tad uh, fondam ir uh, jāspēj jau būt investējušam šajos 70%. Komisija gan no savas puses nepiedāvāja šādu laika uh, termiņu. Tam var būt savi trūkumi. Kā termiņa beigās var nu, fondam uh, piemēram, būs jāinvestē sociālos uzņēmumos, kas varbūt, nu, nav tik interesanti un tādējādi mēs negribētu šādu spiedienu radīt uz fondu, bet, nu, es domāju, ka mm, mēs vēl par to runāsim un atradīsim kompromisu. Tālāk saikne ar AIFM direktīvu. Arī parlamentā un dalību valstīs ir uh, Tātad ir šī vēlēšanās, eh, lai fondi, kas ir eh, tālāk par 500 miljoniem eiro, lai varētu joprojām arī izmantot šo fondu, nu, iecer ir, protams, cēla un laba, bet tā rezultātā varētu rasties kādi tehniski raksturi jautājumi, kas būs arī jāatrisina direkt, AFM direktīvas pienākumiem. Uh, kas papildina arī mūsu šodien piedāvātās regulas pienākumus. Arī par šo punktu mēs noteikti vēl diskutēsim padziļinātāk. Kas tad ir sociālā uzņēmē darbība definīcija? Arī svarīgs punkts. Mēs komisijā gribējām nu, nākt klajā ar inovācijām, piedāvāt tādu definīciju, kas ir saistīta ar to definīciju, ko piedāvājām paziņojumā par sociālo uzņēmēju darbību. Bet Es domāju, ka arī šeit vēl ir uh, iespēja uzlabot tekstu, un um, mēs negribētu, lai šī definīcija arī negatīvi ietekmētu kādas ieguldījumus arī, piemēram, sociālās uh, mājokļu jomā un tam līdzīgi. Tad vēl viens delikāts punkts par to, vai atbalstīsīgi uzņēmumi būs Eiropas uzņēmumi vai nē. Nu arī šeit uh, jūs uh, redzat, ka mēs negribējām veikt šādu nodalījumu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, mūsu finanšu noteikumos nav noteikti ierobežojumi attiecībā uz ieguldījumu iespējām, jo mēs te runājām par brīvu kapitāla apriti. Un tad arī tas ir saistīts ar to, kā daži fondi Uh, izveidotāji, ieguldītāji, viņiem vēlētos saņemt pēc iespējas plašāku un lielāku ieguldījumu klāstu, lai viņi varētu izveidot ļoti pievilcīgus portfeļus un lai varētu arī veikt šos ieguldījumus tajos termiņos, kas ir atbilstīgs uh, arī uh, visam jaunam tirgumam Eiropā. un arī, kas būtu atbilstīgs ieguldījumiem sociālajos uzņēmumos, ka šie ieguldījumi vēl ir gan zemi. Tad ir vēl viens svarīgs punkts. Lai arī eh, mazi investori varētu <clears throat> ieguldīt šajā fondā, mēs to arī nepiedāvājām. Mēs uzskatām, ka vidējā ilgtermiņā šīs mērķis ir labs, bet nu, mēs uzskatām, ka pašlaik vēl neesam gatavi nāk lajā ar noteikumiem šajā nozarē, kas ļautu vienlaicīgi uh, padarīt šo fondu pievilcīgu un kas būtu pakļauts tādiem vieglai reglamentācijai. Un arī tādēļ, ka mums šeit ir darīšana ar maziem investoriem, jānodrošina viņiem arī atbilstīga aizsardzība. Okuņi kundze arī piedāvā atvērt arī šo fondu privātiem ieguldītājiem 10% apmērā nevarētu investēt aktīvos, kas nav atbilstīgi, atbilstīgi, eh, kāds ir noteikti šajā direktīvā. Tātad mērķis ir labs, bet sekas eh, investora aizsardzības, eh, no investora aizsardzības aspekta varbūt šīs sekas varētu būt pārāk liels. Un vēl viens svarīgs punkts - depozitārijas Par to arī esam diezgan daudz runājuši padomē. Arī te komisija neuzskatīja par vajadzīgu nāk klajā ar priekšlikumu, kur būtu pienākums izvēlēties depozitāriju. Mēs veicām uh, izmaksu ieguvumu analīzi un uzskatījām, ka izmaksas, kādas radīsies, ja mēs paredzēsim šādu pienākumu, uh, izvēlēties depozitārīt, kad izmaksas bija daudz lielākas nekā, piemēram, risks, kas aizstīts ar noteikumu neievērošanu un tam līdzīgi. Tad divi punkti. Pat šī uzņēmuma, un šeit atsaucos arī uz uzklausīšanu, kāda notika arī šai komitejā, uzņēmumi īpaši nav labēlīgi noskaņoti ar šo depozitāru izvēli. Un otra lieta ir ļoti ja labi jāzina, par ko mēs runājam, kad runājam par depozitāriju. Mūsu diskusijās ir konkrēti jāidentificē riski un arī funkcijas uzdevumi, kādu mēs gribam paredzēt uh, depozitāriju. Vai mēs runājam par aktīvu zaudējumu risku, vai mēs runājam arī par uh, risku, kas ir saistīts ar noteikumu pārkāpumu, neievērošanu. Uh, vai ārējā depozitārī kontrola varētu būt liederīga vai nē. Šie ir svarīgi elementi jāpatur prātā, kad mēs diskutējam par depozitārī. Tas arī viss priekšsēdētāji. Paldies! Thank you very much. Um, I think we will... Jā, paldies. Tagad dosim vārdu atkal referentei Okonī kundai noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Es uzklausīju komentārus, kurus izteica kolēģi, un pavisam īsi vēlos norādīt, kā mēs turpināsim strādāt kopā, konstruktīvā garā, ļoti labvēlīgā gaisotnē. Ar kad Rāvīkungs, jā sociālo uzņēmuma definīciju. Zinu, ka šīs jautājums jums ir svarīgs. Mēs to jau esam ņēmuši vērā, esam ņēmuši vērā arī jūsu priekšlikumu, un es domāju, tas ir kas tāds, kas arī ies jūsu vēlamajā virzienā, Oli Šmita kungs, depozitārijas izvēlēties vieglāku režīmu, Mēs tik tiešām nevēlējāmies salīdzināt uh, lai um, arī piemēroties IFM um, sistēmai. Un, kā teica arī komisija, šis ir vien nu, jautājums, par ko būs vēl jārunā visiem kopā. Tālāk grozījums 50, grozījums, kas ir saistīts ar uh, 70% slieksni līdz cēls to samazināt līdz 50%. Nu, tie visi ir eh, arī jautājumi, par kur runāsim kopā. Astrīda, Lulinga, mēs jau ņēmām vērā jūsu grozījumus, un es jau biju arī iecerējusi tikties ar jums eh, divpusējās sarunās un runāt par dažiem no ļoti interesantiem jūsu priekšlikumiem, un zinu, ka Es eh, tev piedodu visu, arī jūs esat ļoti aizņemti, un es piedodu, ka jūs ieradāties nedaudz novēloti. Bet es tiešām gribu izteikt pateicību par šo lielisko gaisotni kurā notikušas šīs sarunas. Turpināsim strādāt kopā. Īpaši pateicos Eiropas komisijai eh, par um, to, ka tā piedāvā ļoti kvalitatīvu regulu. Paldies par jūsu atvērtību, paldies Dānijas prezidentūrē, paldies padomēji. Paldies arī Ekon komitejas sekretariātam, ar jums ir ļoti liels prieks strādāt. Paldies arī kolēģiem par lielisko gaisotni. Paldies! Regarding the timetable. Labi, paldies. Tātad 31. Eh, maijā balsošana varētu būt komitejā, un tad jūlijā vai septembrī ir eh, plenārsēdē. Tālāk nākamais ziņojums ļoti līdzīgs šim. Eh, tas būtu jāapspriež atsevišķi, bet mēs domājam to darīt vienu pēc otru. Tas ir Eiropas riska kapitāla fondu, referents ir Filips Lamberts. Tātad 114 eh, grozījumi ir iesniegti. Un labāk tad eh, tālāk to pastāstīs Filips pats. Jā. Es pārēšu uz franču valodu, ja atļausiet. Euh, jo. Man vairums tad arī sapratīs. Jā, nu atvainojiet, ka ierados novēloti. Šis nav ļoti sarežģīts dosjē. Salīdzinot ar citiem, kuriem bija nepieciešams daudz darba, darbs noritējis ļoti konstruktīvi. <clears throat> Mums arī bija jāna referents sanāksme Strasbūrā. Esam gan izvienojušies par visu. Un varbūt sākšu ar vēl neatrisināto jautājumu. Atrisināsim, es ceru, to bez problēmām. Proti, vai Vai attiecībā uz Eiropas riska kapitāla fondiem mums vajadzētu darīt tāpat, kā darījām e, IFM, vai vajag ievies šo depozitāriju vai nē? Tātad e, atbildi ir drīzāk nē jo šīs režīms ir tāds atkāpes eh, režīms no IFM, un līdz ar to mums šeit ir vairāk jākoncentrēs uz eh, vienkāršotību, un es saprotu šo argumentu, varbūt es to varētu arī atbalstīt. Tad arī jautājums Francijai un Luksemburgai, kas aizstāj šos depozitāriju režīmu. Es gribētu lūgt, lai šīs valsts arī varētu mums paskaidrot, kādi ir argumenti. Uh, kādēļ viņi iestājas par šo depozitāriju. Jā, mēs varam arī runāt par patērētā aizsardzību, taču šeit mēs runājām pār 50 miljoniem eiro. Mēs runājam par patērētājiem, nu, kuriem tomēr uh, ir uh, zināma turība un vai viņi tad arī var izvērtēt uh, riskus, uh, attiecībā uz fondiem, kur viņi ieguld savu naudu. Bet, nu, jautājums jāatstāj atvērts. Ja mēs to neiekļaujam pašā uh, regulas tekstā, tad tomēr kādā revīzijas klauzulā jānorāda, ka šis ir punkts, kur komisijai uh, būs vēl jāstrādā, jo īpaši, ja mēs nākotnē vēlēsimies samazināt arī um, šos investīciju slieksni, tad izveidot tādu režīmu, kur var investēt arī mazie ieguldītāji. Ja mēs to gribam tā darīt, tad mums būs jāpārskata, protams, šis depozēt depozitārī jautājums, bet nu, citādi nē, mēs pieturēsimies pie vairākuma nostājas, bet man pašām savu nostāju par šo vēl nav. Šodien es to izskatīšu vienākam nedēļ. Tālāk esam arī vienojušies par to, ka ie, <clears throat> iekļaujam arī tādu elastību 21. gadus. 70% ieguldījumu līmenis atbalstīsīgiem uzņēmumiem izslēgt <coughs> Uzņēmumi, kas nodarbojas ar finanšu inovācijām, viņi nevarētu izmantot šo e, Eiropas riska kapitāla fondu. Mēs gribam veicināt inovācijas, bet, nu, varbūt par inovācijām esam runājuši daudz, bet, nu, varbūt nevienmēr tas ir bijis e, veiksmīgi. Varbūt uh, Tātad inovācijas, kas attiec ne tikai uz finansēm, bet lai tās varbūt ir vairāk saistītas ar reālo ekonomiku. Esam svītrojuši arī atsauci uz Close and Fans, lai nebūtu pārāk lielas stingrības sistēmā. Esam paplašinājuši arī definīciju par iespējamiem saņēmējiem Tālāk par aizņēmumu iespēju. Eiropas kapitāla fonda pārvaldītāji aizņēmumiem viņš var aizņemties, bet viņš nevar. Tad, tad nevar e, izmantot e, šo pasi, šo fondu e, kādiem citiem mērķiem, jo mēs šeit galvenokārt runājam tikai un vienīgi par riska kapitāla, riska, riska kapitāla fondiem par depozitāriju tādēļ sarunāju. Un ļoti konstruktīvi mēs esam strādājuši kopā, un es ceru, ka, ka šo dosjē arī absolūts vairākums atbalstīs. Tas tāds neliels žests, ko mēs varam uh, veikt Eiropas Savienības līmenī, lai stimulētu ieguldījumus, ko arī teica brīdi apakaļ Eiropas biznesa samitā. Tātad eh, mūsu ekonomikas uh, motoram ir jābūt investīcijām. Līdz šim mēs bijām pārāk koncentrējušies uz patēriņu, tagad jākoncentrējas uz investīcijām, un abas šīs regulas, ko pieņemsim, arī uh, sniegs uh, savu uh, ārtavu ilgspējīgākas ekonomikas nodrošināšanā. Paldies! Fine. Um, shadow... Jā, tagad uh, dosim vārdu ēnu referentiem. Hi Hibner kungs, vai varam uh, Elka Dravi kungam dot vispirms iespēju izteikties lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, aicinu jūs man atvainot, jo man, diemžēl, būs uh, jāiet prom, lai piedalītos citā sanāksmē. Un uh, sākotnēji gribu pateikties arī referentam par paveikto darbu un par lielisko sadarbību. Tas, ko jūs teicāt, ir absolūti pareizi. Mums bija tiešām lielisks sanāksmes, ļoti auglīgs arī Strasbūrā, kur panācām arī kompromisu ar ānu referentiem. Es domāju, ka mēs jau tagad esam ļoti tuvu vispārīgai vienošanai. Un, manuprāt, arī ziņojumā ir atspoguļots ļoti labi tas, ko mēs gribam panākt ar šo <clears throat> instrumentu. Mēs gribam sniegt impulsu. Uh, tieši šai nozarei, lai vēl mm, vairāk tiktu eh, sniegti ieguldījumi investīcijas eh, inovatīvās nozarēs. Daži punkti, kas man šķiet ļoti svarīgi, ir tiešām jāvienojas par caurspīdīgu un elastīgu sistēmu. Man grupa atbalsta arī to, lai šī sistēma būtu pēc iespējas vēl, eh, vieglāk. Mēs neesam par depozitāriju. Es saprotu, ka referents vēl skatīs to visu padziļināti. Būtu jāizvairās no tā, lai nu, nebūtu pārāk liels sloks un līdz ar to sistēma būtu mazāk pievilcīga. Tad arī vēlos norādīt uz to, ka um, mums ir arī labi jāprecizē lietas, jāņem var arī šie hedge funds uh, noteikumi. Un par sliekšņiem savukārt runājot, mans priekšlikums bija samazināt slieksni, bet, nu, protams, tam ir jābūt arī saistītām ar labu investoru aizsardzību. Arī informācija, kā tiek sniegta potenciāliem investoriem, lai viņi varētu būt pietiekami informēti, pieņemot lēmumu. Un vēl viens punkts. Mūsu tekstām arī ir jāizveido saiknē ar citiem eh, dosjē, <clears throat> citiem tiesību aktiem kur arī tiek runāts par investīcijām, inovatīvās industrijās, Horizons 2020 un citi riski instrumenti. Lūk, tas ir tas, ko gribēju teikt. Īsumā mēs eh, noteikti atbalst, atbalst, atbalstīsim šo ziņojumu. Nā, Paldies, tālāk Hidnars kundze. Thank you eh, eh, very much. Paldies, priekšsarētāji. Es uzskatu tāpat kā kolēģi, ka mums ir ļoti laba sadarbība starp ērnu referentiem un eh, ziņojumu referentu. Mums ir līdzīgi viedokļi par lielāko daļu jautājumu. Mēs esam atraduši kompromisus pie lielākās daļas jautājumu, vēl palikuši daži sīki grozījumi, kurus referents apsolīja izskatīt Tātad, kā jau sacīju, būtiskākajos jautājumos esam atraduši vienotu pozīciju, lai aizsargātu uh, ieguldītājs, arī kvalifikācijas eh, prasības, starp, eh, sadarbībai starp daudziem nacionāla līmeņa re, re, regulātoru uzraudzības iestādēm. Tāpat esam spējuši panākt vienošanos Eh, par to, kas notiek, ja tiek pārsniegts šie 500 miljonu slieksnes, vai viņi varēs šo apliecību joprojām izmantot. Mums nevajadzētu sodīt eh, tos, kas aug pietiekam ātri vai ātrāk nekā paredzēts. Kas attiec uz 50 tūkstoši minimālo slieksni salīdzinājumā ar 100 tūkstošu slieksni? Esmu gatavs uzklausīt abu pušu argumentus, jo domāju, ka, uz, ka būtu labi piesaistīts lielāks skaita ieguldītāji, bet no otras puses e, kolēģi minētie riski, e, privātā personu, varētu teikt, pat dzīves uzkrājumi citreiz. Tur tomēr liels risks pastāv. Tā kā tur vēl jāpadomā par šo slieksni 50 tūkstoši vai 100 tūkstoši, bet eh, depozitāri jautājums. Man personīgi liekas, ka tas būtu nevajadzīgs eh, sloks šiem fondiem. It īpaši tāpēc, ka riska kapitāla regula jau no paša sākuma bija plānot, ka tāds vieglāks režīms, un mums arī vajadzētu strādāt pie tā, lai tās tā saglabātos. Kā to es sapratu no savas uh, diskusijas ar kolēģiem, kas iesniedz grozījums par eh, to, ka ir nepieciešams šāds depozitārijas, tad es sapratu no viņiem, ka viņu galvenās bažas saistīts ar to, uh, Eh, kā pastāv iespējamība, ka šo fondu pārvaldnieki saskaņā ar IFM direktīvu varētu atteikties no šāda režīma par labu citam. Bet otrais pāns šajā regulā pietiekam skaidri izslēdz šādu pārvaldniekus, eh, uz kuriem attiecas IFM direktīvas režīms. Tātad eh, līdz 500 miljoniem, kas tad ir arī uh, zemākais slieksnis uh, eh, AIFM direktīvai. Līdz ar to es īsti neatrodu šeit tāds būtisks arguments par labu depozitāriem un kompromiss, kur Filips ierosina. Es domāju, tas būs arī mums pieņemams kompromiss. Es tad uh, ceru, ka mēs varēsim pietiekam ātri virzīties uz priekšu darbā ar šo regulu un tās būs noteikti labas uh, ziņas visiem. Mēs varēsim samazināt šo nenoteitības periodu attiecībā uz šo regulu. Paldies! Paldies! Ook van mijn kant. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Arī no manas puses liels paldies. Paldies referentam, ēnu referentiem. Jā, tad interesants uh, dokuments šim sektoram. Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs šajā sektorā. Un uh, kompromisa, kompromiss jau ir drīz sasniedzams mūsuprāt, ja vien būsim panākoši balsu vairākumu. Ir ļoti svarīgi, lai regul regulatīvais ietvers būtu pietiekami elastīgs, jo jā, šie fondi sāks atkārtotu investīciju plūsmu, tad tas ietekmēs reālo ekonomiku. Un uh, tāpēc arī riska kapitāla nopietni trūkst. Un tas būtu viens no veidiem, kā varētu mūsu ekonomikā ieelpot jaunas dvēsmas. Un ir svarīgi, lai tas notika balstoties uz tāda normatīva akta, kas uh, būtu vienkārši izmantojams, lai finanšu institūcijām nebūtu jācīnās jautājums par finanšu institūciju Eiropas pasi ir ļoti laba ideja, jo tādā veidā varēs pārvaldīt pārrobežu kapitālu, kas investoriem būtu plus. Un tādā veidā varēs radīt jaunu riska kapitālu. Un kompromiss, ko varējām panākt iepriekšējā nedēļā Strasbūrā, neteikšu, ka šobrīd ir pārāk labs risinājums, līdz ar to mēs pārskatīsim sadarbībā ar komisiju fondu menedžeri varēs turpināt izmantot pasi, pat, ja ir pārsniegt, pārsniegt 500 miljonu slieksnis. Nebūtu jāsoda cilvēki par to, ka viņi veiksmīgi darbojušies. Un jāsaprot šī situācija daudz plašāk. Sistēma šobrīd ir paplašināta tā, lai varētu investēt arī parādi instrumentos. runājot par 2020. gadu. Jā, ir arī citi inovatīvi instrumenti, kas arī būs ļoti noderīgi. Protams, vairāk jautājumu vēl nav atrisināti. Daži no, pasākumi nav, no pasākumiem nav proporcionāli, un uh, noteikti visiem ir skaidri zinām arī argumentācija, kas parasti izskan. Viens no jautājumiem ir investora aizsardzība, jo ir tādi investori, uh, kas skaidri zina, ko nozīmē strādāt ar riska kapitālu, bet uh, daudzos gadījumos mēs runājam par maziem produktiem. Tāpēc arī jautājums ir tik ļoti svarīgs. Kapitāla mērķis ir nest peļņu, un te ir jāsaprot, kāda mehānismi ir iekļauti. Tāpēc arī varbūt nav nemaz nepieciešams veidot depozitāriju sistēmu par informācijas lapu attiecībā uz riskiem, kuriem ir pakļauti investori. Varbūt nelieliem investoriem tas būtu ļoti prātīgi. Bet jā, tad parasti mēs runājam par vienkāršiem finanšu produktiem, kur var tādu prospektiņu vienkārši izdot bet savukārt tāda detalizēta informācija visticamāk nebūtu noderīga. Tādēļ, ka tā jau nesniedz papildu drošību patērētājiem. Kā es jau teicu, kompromiss šķiet sasniedzams, un es ceru, ka pavisam drīz varēšu atrisināt jautājumu ar depozitāriju un ar pamata informāciju, un noteikti varēsim sadarboties ļoti veiksmīgi starp referentu un ēnu referentiem. Paldies! Does the com- no. In which case then uh, the report. Labi, tad referents varētu pabeigt. Paldies, priekšsādātē. Ko es tagad varētu izdarīt? Es varētu strādāt pie diviem atlikušiem jautājumiem. To es darīšu turpmāko nedēļu laikā un noteikti nākšu klajā ar priekšlikumu Tirkijas zilas nedēļas beigās. Ļoti labi, saka priekšsēdētājs. Nu tad arī šoreiz līdz maijā beigām, tātad 30. 31. maijs, jūlijā vai septembrī plenārsēdē tiks izskatīts šis ziņojums. Nākamā sanāksme ir 7. maijā, pirmdien, trijos pēcpusdienā. Un pēc tam būs arī sanāksme nākamajā dienā, otrdienā, 8. maijā, 9. no rīta. Un šodienas sanāksmi varam pabeigt. Paldies!